Lūdzu. Priekšsēdētāj kungs, godāmie kolēģi, es vēlētos izteikties, lai paustu savu nožēlu par to, ka komunistu grupa nepiedalījās ceremonijā. Šāda cilvēktiesību nerespektēšana ir apkaunojams. Please. Yeah, Lūdzu, jums ir vārds. Priekšsēdētāji, es gribētu zināt, vai jūs man piebiedrosieties. Es gribētu paust apsveikumus uh, uh, Somālijas priekšsēdētājiem, kurš rītdien pieņems uh, zvērestu. Es domāju, ka mums vajadzētu paust savu atbalstu arī opozīcijas partijām, un mums vajadzētu priecāties par to, kā tika novadītas vēlēšanas. Uh, Atkal uh, Somālija ir pa parādījusi savu apņēmību ieviest demokrātiju un tiesiskumu, un tāpēc to vajadzētu atzīt par uh, pilntiesīgu valsti Somālīlendā. Paldies! Pirms balsošanas vēlos eh, paustos atraukumu par pētnieku profesoru. Dell'Università Libera di Bruxelles. No Briseles, Brīvas Universitātes, Matrece Džalālī ka uz Irānu, kas, kam Irānā ir piespies nāvis sots, uh, viņš tiek apsūdzēts uh, spiegošanā. Esmu nosūtījis arī vēstuli. Aicinu īstenot taisnīgu tiesu, taču atbildi vēl neesmu saņēmis. Tagad ir nopietnas risks par to, ka